politiskajām grupām, mēs par tām balsošim, balsosim rīt. Un nākošais darba kārtības punkts ir vienas minūtes uzstāšanās saskaņā ar reglamenta 150. pāntu. Un tagad uz vienu minūti motīkums lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dargie kolēģi, šodien 5. maijā mēs atzīmējam dienu pret pedofīliju un pret pedofilu pornogrāfiju. Tas ir svarīgs brīdis, par ko jāpadomā. Eh, šodienu ievies 41. likums pagājušajā gadā. Un eh, viss, te nav runa tikai par, par to, eh, par kādu vecu vīru, kurš izsako jaunu puiku barkā, bet te ir jauno tehnoloģiju, tā skaitā interneta izmantošana milzīgos noziedzīgos tīklos Un līdz ar to bērni nav droši pat savās mājās. Es ceru, ka Eiropas Savienība veltīs dienu, lai pārdomātu šo svarīgo jautājumu. Un es esmu iesniedzis rakstisku deklarāciju, paziņojumu. Es domāju, ka mums vajag izveidot ātrā brīdinājumu sistēmu, kas eh, ļautu Eiropas Savienības policijai sadarboties apmainoties ar informāciju par šādiem gadījumiem. Tā, lai mēs varētu notvērt pedofīļus. Un es ceru, ka jūs uzskatīsiet šo tēmu par svarīgu. Lielas paldies. Tagad uz vienu minūtu nākošais runātājs. Mato Adrovera kungs. Paldies priekšsādātē. Pagājušajā nedēļa Eiropa palaida garām lielisku iespēju kļūt par eh, līderi pēc, uz nākošiem 20 gadiem astrofizikā. Eiropas observatorija izlēma, ka ļoti lielais Eiropas teleskops tā vietā, lai tiktu uh, um, bāzāts Kanārijas salās, tiks bāzāts Čilī. Čile. Un līdz ar to uh, jāpauž tikai nožēla, ka pār par miljonu eiro tika iztērēti no Eiropas Savienības budžeta, bet šis e, teleskops beigu beigās tiek e, uzstādīts citur, bet vai padomu kaut ko darīja, vai, tika, vai notika sarunas ar dalībvalstīm, lai nolēmtu, kurā vietā šis teleskops būtu uzstādāms? Uh, Kanārijas salas un pārējā Dienvidē Eiropa uzskata, ka te tika darīts pietiekoši daudz. Paldies! Nākošais runātājs Serbo kungs lūdzu. Uh, Serbo kundze, paldies priekšsēdētāji. Es ierosināju aizliegt cienu izmantošanu ogļu ieguvēju jo tādā veidā mēs aizstāvēsim gan mūsu iedzīvotājus, gan vidi no iespējamajām ekoloģiskajām katastrofām. Kāpēc mēs šo bīstamo vielu turpinām izmantot Eiropas Savienībā? Bajamārai pirms desmit gadiem bija liels negadījums, un tas savā ziņā bija salīdzināms ar Černobiļas apjomiem. Simtiem kilometru skāra šī katastrofa. Šodien vairāk kā jebkad es varu jums pateikties par to, ka jūs nolēmāt neizmantot cienīru og, ogļu ieguvēji. Mēs varam palīdzēt, mēs vēlamies, mums būtu jāpalīdz Eiropai attīstīties pareizā virzienā. Paldies, Sarbu kundze. Pusē kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Grieķija saskars ar ļoti sarežģītu situāciju, taču arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs e, situācija nav daudz labāka, un tas liecina par to, ka ekonomiskā krīze vēl nav pārvarēta un vēl pastāv milzīgi riski. Dažās valstīs tika samazināti budžeta ieņā, ieņēmumi, un citās tika paaugstināti nodokļi. Un, uh, tiek paaugstināts arī pievienotās vērtības nodoklis un ieņēmumu nodoklis uzņēmumiem. Bet šādu pasākumu eh, rezultāti vidustermiņā un ilgtermiņā nav, nebūtu pozitīvi. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt labāku sadarbības starp dalībvalstīm, kas ir pieņēmušas atšķirīgus uh, atvesļošanās mm, pasākums, tā lai mēs varētu tomēr risināt šo krīzes problēmu. Paldies! Paldies, Puzēski kungs, lūdzu. Viņš nav šeit, labi. Ferēra kungs, lūdzu, uz minūti. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Spekulatīvie uzbrukumi Eirozonas svarīgajām valstīm ir ļoti eh, bīstami un daudzu valstu. Uh, spekulanti ieguvuši miljonus, tagad spekulē, izmanto valsts naudu un jāņem vērā, ka daudzas valstis izpirka šīs bankas, glāba tās no bankrota un tagad tās turpina spekulēt ar uh, pilsoņu līdzekļiem. Un, protams, tas viss nāk par labu tikai lielajam kapitālam Eiropā. Mēs vēlamies parūpēties par mūsu tirgu liberalizāciju, bet mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko īsti nozīmē Eiropas solidaritāte. Uh, Mēs nevaram piedāvāt, pie, pieņemt to, ka joprojām šie lielie, lielo, lielā kapitāla turētāji veic sociālo terorismu. Pilsoņi un darba ņēmēji to nevar pieņemt. Darba ņēmēji turpinās cīnīties gan Grieķijā, gan Portugālē, gan citās valstīs. Un mēs sveicam darbiniekus un arotbiedrības par viņu drosmi šajās valstīs. Paldies! Tagad Kolman kungs lūdzu. President. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēs esam sapratuši, ka Grieķijai e, būs jāpieņem konkrēti pasākumi, lai saglabātu eiro, bet jāņem vērā, e, ka šie pasākumi vienkārši soda smagi strādājošos Grieķu pilsoņus, viņiem jāmaksā par politiķu kļūmēm un tāpat ir jāmaksā par to, lai par katru cenu saglabātu eirozonu. Mēs atceramies 92. gadā izveidoto uh, valūtas maiņas mehānismu un kāds britu politiķis to nosauc par recesijas mehānismu. Tas nesa tikai tikai nelaimi Lielbritānijai. Mums ir uh, daudz vēlēs, lai mēs atsakamies no sterliņa mārciņas. Un jāņem vērā, ka šādi stingri likumi nevienmēr funkcionē. Ir jāpadomā par to, kas notiek. Starptautiskajām valūtas fondam ir jādara savs darbs, mums ir jāparūpējas par to, lai Grieķija atgūtos. Un mēs to izdarījām. Un Britu pilsoņiem nevajadzētu maksāt cenu par Eiropas Savienības eh, finanšu institūciju milzīgajām ambīcijām. Paldies! Tagad uz vienu minūti Vērbens kundz lūdzu. Paldies, es vēlējos izteikties par lidojumu drošību. Par šo jautājumu pēdējo nedēļu laikā esam runājuši ļoti daudz, un tas skar mūs visus. Protams, eh, ka bieži vien cilvēku dzīvība tiek pakārtot ekonomiskajām interesēm, tādēļ, eh, ja tiek eh, aizliegts, aizliegta lidošana Eiropas Savienības gaisa telpā, piemēram, tādēļ, ka ir vulkāna izvirdums, tas ir pieņemamais. At atru, atceros tās katastrofas, kas notika 82. un 89. gadā, un kāda militārā lidmašīna arī izraisīja lielu katastrofu. Tika veikti izmēģinājumi lidojumi, bet mēs tomēr nevaram būt droši, ka šis mākons nav bīstams, un arī eksperta atzinumi nav pietiekami viennozīmīgi. Es domāju, ka cilvēku dzīvība ir pārāk drā, dārga, un ar to nevajadzētu riskēt. Mums ir jāpadomā par labākām alternatīvām lidošanai. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti Dancilas kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka, lai Eiropā tiktu uzlabota uh, uzlabots nodrošinājums ar pārtiku un lai tās būtu caurskatāmāks. Mums ir jāstrādā šai ziņā kopīgiem spēkiem Eiropas Savienībā. Attiecībām starp eh, gala piegādātāju un izmanto patērētāji ir jābūt labākām, un mums arī jās, jācīnās pret konkurences kropļojumiem. Visas normas visās dalībvalstīs ir jātraktē vienādi. Pat labam vērtējot vairumu tirgotāju, mazumtirgotāju situāciju, jāsecina, ka konkurences noteikumi netiek ievēroti. Un te mums arī jāņem vērā kopējā lauksaimniecības politika, un tas svarīgi arī ir cenu noteikšanai. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Parlamentā mēs bieži vien esam runājuši par uh, poļu minoritātes diskrimināciju Lietuvā. Poļi Lietuvā nedrīkst rakstīt savu vārdu poļu valodā, tiek uh, aizvērtas poļu skolas. Un cilvēki nevar atgūt savus īpašumus tikai tādēļ, ka viņi ir polijas pilsoņi. Lietuvas ētikas komisija ir sodījusi Tomaševska kungu, uh, kā poļu minoritātes vadoni, jo viņš uzdeva jautājumu Eiropas parlamentā, lai tiktu risināts polijas minoritātes jautājums Lietuvā, un šī diskriminācija iet uz priekšu lieliem soļiem jāņem vērā, ka arī su, polijas administrācijas pārstāvs tika sodīts, jo uh, pie iestādes uh, plāksnīti viņš vēlējās uh, pielikt divās valodās, tātad gan poļu, gan lietuviešu. Es domāju, šis skandāls beidzot ir uh, jāizbeidz. Mums taču ir jārunā par cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Kaļinovska kungam. Kas teksas kundze tagad lūdzu? Nostāžu ar steks. Muy bien. Pues... Šķiet, viņas nav zālē. Tādēļ uz vienu minūti uzstāsies Savisārs kundze lūdzu. Tampoco tenemos el gusto de tener con nosotros a la señora Savisar. Tiene la palabra por un minuto, a ver si hay suerte, el señor... Nu man Savisārs kundze arī zālē nav, un tagad Alavrakis kundze.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 kapitālistu negausības dēļ. Viņi ir tikai guvuši labumu no šīs krīzes un turpina to gūt vēl tagad. Eiropas eh, stratēģijā 2020. gadā šādas situācijas nav paredzēts. Mēs atbalstām strādnieku kustību un mēs arī atbalstām tos, kas eh, nodrošina turību, taču mēs gribam, lai vara tiktu atdota uh, tautas rokās, un neviens šo tautu nevar astā apstādināt. Mēs vēlamies, lai tautas un strādnieku cīņa gūtu pārsvaru. Paljadēli kundze lūdzu uz vienu minūti. priekšsēdētāja kungs, pirms dažām stundām es būtu teikusi, ka neskatoties uz, uz dažādiem uh, pantiem un uh, mūsu priekšstatiem, kas ir balstīti uz stereotipiem, tomēr eh, Grieķijas krīze ir Eiropas Savienības jautājums, un komisija to nevarēja izmantot, lai varētu pierādīt Eiropas Savienības eh, solidaritāti un kohēziju. Un, protams, eh, ka Grieķiem vajadzētu pieprasīt kaut kādu atbildību, lai varētu atgūties no ekonomiskās un sociālās krīzes. Nesen, pat šodien Atenās nomira trīs cilvēki, jo tika izmantota vardarbība atbildība. Tādēļ man ir jāsaka, ka. Uh, šie uh, toksiskie kredīti tika izmantoti un uh, tie tika izmantoti, jo privatizācijas politika nebija pietiekami efektīva. Eiropas parlamenta deputātiem ir jācīnās, lai varētu panākt kohēziju ar visām valstīm. Es ceru, ka tas, kas notika Grieķijā pirms dažām stundām, nebūs uh, tāda lipīga slimība un tā neizplatīsies uz citām valstīm. Un mums vajadzētu vienprātīgi atzīt to, kāda ir Eiropas identitāte solidaritāti un eh, parūpēties par patiesu partnerību un arī solidaritāti. Paldies! Tagad Figureido kundze lūdzu. Comemoraram-se há dias os 120 e anos do 1 de maio como dia. Paldies priekšsēdētāji pirms dažām dienām mēs svinējām starptautisko darba ļaužu dienu, un, protams, mēs vēlamies šajā dienā rūpēties par darbaņēmēju tiesībām, par sabiedrības interesēm, un mums ir jāparūpējas par to, lai darbaņēmēji netiktu eksploatēti, un lai viņi varētu pilnībā baudīt tās tiesības, ko viņiem piešķir humāna pasauli. Nu, tagad mēs esam piedzīvojuši, zinām, progresu, bet tomēr, nestoties to, norisinās traģiski notikumi strādniekiem joprojām ir jācīnās par savām tiesībām. Ir eh, notikušas represijas un cilvēki ir zaudējuši dzīvību. Mēs esam piedzīvojuši to, ka bieži vien eh, kapitāls eh, izmanto eh, ļaunprātīgā veidā strādnieks. Mēs to esam piedzīvojuši Grieķijā, Portugālē un citā valsti, citās valstīs. Mums ir jāpieliek punkts eksploatācijai un ir jārespektē to cilvēku cieņa, kas rada labklājību. Paldies, Kelī kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs es vēlējos pievērst jūsu uzmanību ļoti steidzamam jautājumam. Jauns īrijas pilsons uh, tika uh, nošauts Bolīvijā apmēram pirms gada. Viņš bija īrijas iedzīvotājs. Daudzi uzskatīja, ka viņš tika nogalināts, bet viņa ģimene joprojām nav uzzinājusi, kādēļ un kā viņš ir nomirs. Un uh, viņa ģimenes locekļi ir ieradušies arī šodien uz Eiropas parlamentu. Tika eh, lēsts, ka uh, viņš tika nogalināts. Uh, uzbrukuma gadījumā, kad cilvēki mēģināja no, nogalināt Bolīvijas prezidentu. Bet kāds ir īstais jautājums? Tā informācija, ko mums piedāvā Bolīvijas iestādes, nav uzticama. Viņi pilnīgi ir nonākuši pretrunās, nav nekāda balistiskā ekspertīze veikta, un arī citi pierādījumi ir visai uh, tādi baltiem diegiem šūti. Mums ir kaut kas jādara, un augstajai pārstāvē Katrīnai Aštonai ir jā jāapstiprina tas, ka īrijas tie, tiesiskajām iestādēm ir iespējas pieprasīt neatkarības, iz, neatkarīgas izmeklēšanas veikšanu, un tas nedrīkst atkārtoties nākotnē. Paldies! Uz, uz vienu minūtu Gauns skundz, lūdzu. Šķiet, ka viņas nav zālē. Vīganan kungs, lūdzu, vienu minūtu. Налага се да ангажирам вашето внимание с национален проблем. България се управлява от... Es vēlējos pievērst jūsu uzmanību kādai problēmai. Bulgārijā valda populistiska valdība, kas izmanto 30. gadu uh, politiskos instrumentus. Vispopulārākie uh, politiķi ir premjerministrs un iekšlietu ministrs. Simtiem uh, opozīcijas pārstāvi un civil dienas ierēģi tika atlaisti no darba. Eh, daudzi cilvēki tika arestēti un politiķiem tika uzlikti tāda absurda soda un izvirzītas pilnīgi absurdas apsūdzības politiķiem arī uh, nācās stāties tiesas priekšā. Tāpat izskatās, ka tiks izveidots īpašs tribunāls, ko nosauks uh, tieši tā uh, īpašais tribunāls. Bulgārijai vairākus gadus teica, ka ir jādara daudz vairāk, lai varētu cīnīties pret noziegumiem, bet ir jāņem vērā, ka cīņa pret noziedzību ir tagad izvērsusies par cīņu pret demokrātiju. Eiropas parlamentam ir jāvēro, lai demokrātiskie principi netiktu pārkāpti. Un es domāju, tikpat viedai tai ir jābūt, kad tiek pārkāpti arī dažādi humānie principi. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, eh, priekšsēdī, godātie deputāti, bezdarbs. Valsts eh, un valsts eh, budžeta deficīti ir vislielākie izaicinājumi Eiropas Savienības dalību valstīm un arī Eiropas valstīm. Uh, bet vēlos vērst jūs uzmanību arī uz tādu problēmu kā korupcija, kas centrālā un Austrumēropā un Ungārijā plaši izplatīta un ir novedusi pie tā, ka e, valsts ir ieslīgus dziļos parādos. Tagad jau aizējošā sociālistu valdība ir valsti ievedusi ārkārtīgi nožēlamā situācijā. Nebija neviena valsts iepirkuma bez korupcijas, vai auto, strāžu, celtniecība vai kas cits. Mana partija Jobik, tāpēc tagad eh, jauna Ungārijas valdībā aicina stingri eh, iestāties pret korupciju. Mana partija Jobik uzticās uz to, ka mēs varam dzīvot arī bez korupcijas. Paldies! Paldies! Un tagad Vārds Mirska kungam. Paldies, priekšredētājs. 8. māja Eiropas svīn uh, uzvaru pret nacizmu, bet, kolēģi, man ir nepatīkama ziņa. Šī gada uh, 16, 16. marta Latvija ar varas klusu piekrišanu Waffen SS veterāni staigāja ar karogiem pa Rīgu un svinēja Latviešu SS legiona dibināšanas dienu. Uh, jau 20 gadus mēs opozīcija neko nevaram ar to izdarīt Eiropas valstu vadītāji izliekas, ne, eh, ka nekas nenotiek. Latvija SS soda vienības iznīcināja 130 ciemu un nogalināja vairāk nekā 150 tūkstošus iedzīvotāju Latvijā, Baltkrievijā, Polijā un Krievijā, bet šodien viņus piemin kā varoņus Latvijā. Bailīga klusēšana Eiropas Savienības dalībvalstīs ir noziegums pret miljoniem cilvēku kuri gāja otras pasaules kara laikā. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Paldies Mirska kungam. Tagad Vinklē kungs uz vienu minūti. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Vēsture ir pierādījusi to, ka krīze zināmā mērā var mudināt arī progresu. Var rasties jaunas domas, jauni priekšlikumi, kas izveidos jaunu mehānismu, lai varētu cīnīties pret krīzi. Es vēlējos piedāvāt jums divas šādas domas, kas varbūt varētu rezultāties pietiekam labos instrumentos. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība kļūtu par tādu nopietnu ņēmām vērām globālo spēlētāju ir jārada Eiropas reitinga aģentūra. Un, protams, uh, ir jādara eh, daudz lietas labā, lai varētu cīnīties pret krīzi ilgā termiņā. Un eh, mums ir kaut kas jādara lietas labā, lai nākotnē mēs nepiedzīvotu jaunu krīzi. Mums ir jāuzlabo globālā finanšu sistēma, jāatvesoļa mūsu tautsaimniecība. Eiropas uh, valūtas fonda izmantošana varētu būt labs solis, un reitinga aģentūra varētu veikt savus izvērtējumus, uh, ņemot vērā patieso tautsaimniecības situāciju, nevis kaut kāds absurds skaitļus. Uh, un tikai uh, pozitīvs risinājums būtu pats viedākais. Paldies, paldies! Tagad došu vārdu Vinklēra kungam. Viņš jau uzstājās, bet tagad uz vienu minūti Krītu kungs. Asistăm în ultima perioadă la o ascensiune îngrijorătoare a extremei drepte și la radicalizarea atitudinilor. Paldies! Pēdējā laikā mēs e, varam novērot, ka eirofobu kustība un labējie spēki uh, izrāda savus ekstrēmistiskos centienus. Šie, šīs uh, e, kustības uh, noliec gan Eiropu, gan kaimiņu valstis, gan pašas valstis, kur notiek šīs parādības, piemēram, Ungārijā. Es gribu protestēt pret visām naidīgajām ziņām, kas parādās uh, arī sabiedriskajā telpā, piemēram, arī Francijas televīzija ar to nodarbojas. Barcelonā ir politiska kustība, kurā, kuras uh, pamatdevīze vēlēšana kampaņā ir mēs negribām šeit rumāņus. Es gribu, lai tiktu veikti centieni cīnoties pret šo parādību. Arsenis kungs lūdzu uz vienu minūti. Vispirms es gribētu paust līdzjūtību tām ģimenēm, kas zaudējuši savus ģimenes locekļus šodien Atenēs. Dārgie kolēģi, es gribēju runāt par klimatu pārmaiņām. 35 tūkstoši pamatiedzīvoja tautu pārstāvi no 9. līdz 22. aprīlīm satikās Bolīvijā, Kacababā. Un viņa nu, rāda uz mums ar pirkstu Un viņiem ir pilnīga taisnība par to, ka arī pēc sanāksmes Meksikā e, Eiropas Savienībai ir jāuzņemas, e, jāapņemas par 30% samazināt e, CO2 izmes, izmešus. Tas mainīs dinamiku sarunās, kas tiešām nonākušas strupceļā. Tagad jau pastāv draudi, ka lēmums par juridiski aizstojošu apņemšanos samazināt emisijas pēc Meksikas sanāksmes vispār varētu būt nepieņemts Mums ir jāparāda, ka tā apņemšanās, kas mums ir bijusi uz 2020. gadu, e, ir tendence, kuru mēs gribam turpināt, un katrā ziņā mums ir pienākums uzlabot vides situāciju. Paldies! Vārds Kestingers kundzei. Eiropas parlaments komisijai 2008. gadam šodien ir e, budžeta izpildi apstiprinājis, un tas ir labi. E, kļūdu procents nekad nav bijis tik zems kā šogad. Pēdējo trīs gadu laikā kļūdu procents ir e, izdevies vairāk nekā samazināt uz pusi. Uh, un tomēr vēl paliek eh, arī iespējas uzlabojumiem. Īpaši ir minam eh, lauksaimniecību un dabas resursi, jo mums šeit bija mazāk nekā 2% eh, kļūdu procents, tad ļoti labs rādītājs. Šajā kontekstā es gribētu norādīt arī uz budžeta izpildes apstiprināšanā Eh, minēto eh, palīdzības sniegšanu Turcijai. Eh, pat laban nav pārbaudām kritēriji, pēc kādiem šī palīdzība tiek vērtēta un tās efektivitāte, tādēļ šādos apstākļos trešām valstīm nevar papildus finansējumu piešķirt. Ir jātiek nodrošinātai tiešai kontrolē šādu līdzekļu izlietojumu, tikai tad tā būs arī efektīva. Paldies! Tagad vārdu dodam Morai, Morvai kundzei laikam. Um, 11. pāns uh, uh, cilvēktiesību konvencijā nosaka, ka arotbiedrību tiesības ir jānodrošina. E, pagājušajā nedēļā Ungārijas militārā tiesa Judītu Simāru uh, notiesāja viņu vada arotbiedrību, eh, kas, vada, eh, kas pārstāv apmēram 10 tūkstoši eh, policists kā juristi vai pat kā lai mēs varam sacīt, ka arotbiedrības vienīgais uzdevums ir pārstāvēt savu biedru intereses, un es gribētu izcelt, ka šie notikumi nav atgadījušies Banāna republikā, bet es dalību valstī. Mēs daudz par to runājam arī šeit parlamentā, ka ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos e, tiesība atbalsts ir kļuvis efektīvāks Eiropā, bet Judits Simais gadījums e, tas ir domāts kā tāds e, paraugu prāva Iepšu mēs to varētu uzskatīt par precedentu. Un katrā ziņā mums ir jācīnās par to, lai šī eh, drosmīgā sieviete atgūtu savu amatu. Paldies, un tagad Steinbrikas kundzei vārds. Eh, viņa nav ieradusies, tad dosim vārdu Gireka kungam. Paldies, priekšsēdi. Polijā notiek cilvēku tirdzniecība ar tādu uh, atrunu, ka kā nekusam īpašumu pārdošana ar līdz ar izīrēt, uh, līdz uh, ar īrnieku. Īrnieki uh, cieš no tā, ka uh, īres maksas pieaug un šie cilvēki nonāk uz ielas. Uh, šādi tiek pārkāptas cilvēktiesības. Ir vajadzīga labāka tiesība aizsardzības instrumenta, lai polijā šādi skandāli neatkārtotos izīrētā. Īrnieki būtu, es atvainojos, labāk jāaizsargā. Mums ir vajadzīgs arī valsts atbalsts šādu uh, gadījumu uh, upuriem. Paldies! Līdz ar to e, mēs esam pie pēdējā runātāja nonākuši Stojanova kunga. Paldies, priekšsēdātāji. Es gribu izteikties par to, cik milzīgi ir bijusi netaisnība. Neļausim te sevi mānīt, ka grieķi nesot vainīgi par to, kas tur notika. Finanšu krīze Eh, <clears throat> par eh, krī, pie krīzes ir vainīgas viņu algas, kas tiek izmaksātas par 14, 15, 16 mēnešiem. Tas ir vienkārši neticami. Pārējā Eiropā nekas tāds nenotiek. Neticami ir tas, ka gadiem ilgi Grieķija ir melojusi Eiropas centrālajai bankai, un šo malu dēļ Eiropas līderi ir balsojuši par 110 miljārdu eiro piešķiršanu, bet tai pašā laikā Bulgārija un, es, un e, Igaunija, kas ir bijuši pietiekoši disciplinēts, tieks, tiks sodītas un nevarēs iestāties Eirozonā. Tie ir dubultie standarti, es atvainojos. Un tāpēc ir pareizi tūkot tos, kas ir vainīgi, un Grieķiju būtu jāuzaicina atstāt Eirozonu. Paldies! Nākošais jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski mehānisko transportu.